der Präsident! Atsākam mūsu darbu. Vakardienas sanāksmes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Vai ir kādi iebildumi? Izskatās, ka nē. Tāpēc uzskatām protokolu par apstiprinātu. Nākamais eh, darba kārtībā ir mutiskais jautājums, ko